mnie o zrzeczeniu się przez niego mandatu posła do parlamentu. Misters Elī Horao ir paziņojis par to, ka viņš atkāpjas no Eiropas parlamenta deputāta mandātiem, un tas ir saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamenta 1, 3 un 4 pantiem, un parlaments apstiprina, ka viņa vieta būs brīva sākot no 4. janvāra 2012. gadā. Es vēlētos jūs informēt, ka kopā ar